Okay, colleagues. Godātie kolēģi, varu gribēt lūgt visus sākt ieņem vietas. Mums ir ļoti plaša sanāksme, plašs balsojums. Tiešām gandrīz vēsturisks gadījums, jo pirmo reizi ir tā, ka trīs komitejas ir bijušas vienlīdz atbildīgi strādājot pie līdzlēmuma procedūras dokumenta. Divas lielās komitejas un maza attīstības komiteja. Jā, jā. Tāpēc, nu, kā jau teicu, dokuments ir ļoti nozīmīgs trīs līdzreferenti strādājuši pie šī dokumenta. Nu tad sāksim šo kopējo sanāksmi. Ārlietu komiteja, attīstības komiteja un budžeta komiteja. Tikai trīs darba kārtības jautājumi, ne četri, es atvainojos tomēr. Pirmais darba kārtības pieņemšana. Neviens mani nav informējis par vēlmi to mainīt. Ļoti labi, uzskatīsim darba kārtību par apstiprinātu. Nekādu paziņojumu man arī nav. Otrā punkta ietvaros bet mums tomēr ir nepieciešams apstiprināt protokolus sanāksmēm, kas notika 28. februārā un 8. martā visam šim komitejām kopā. Protokoli pieejam jūsu dokumentā un trešā punkta ietvaros. Mm, Gribu jūs lūgt izteikt jau kādu veidu piezīmes sekretariātam līdz šīs sanāksmes beigām. Ja šādas piezīmes saņemtas netiks, tad tādā gadījumā protokols tiks uzskatīts par apstiprinātu. Nu, un tad līdz ar to mēs varam uzreiz pāriet pie ceturtā darba kārtības jautājuma. Eiropas fonds ilgspējīgai attīstībai EFSD un EFSD garantijas un garantiju fonda izveide. Trīs referenti. Viņi man ir jau informējuši, ka viņi nevēlas uzstāties pirms balsošanas. Ja tā ir ļoti labi, Līdz ar to mēs pavisam strauji varam uzreiz ķerties pie balsošanas, bet pirms to darām Vispirms gribētu mūsu vidus veikt īpašos viesus šeit komitejā. Lords Mārlens ir šeit, lūk, jūs tur aizmugurē esat. Viņš ir eh, Commonwealths biznesa un investīciju padomas eh, vadītājs. Priecājos jūs redzēt šai sanāksmē. So the... Tālāk pārējiem pie balsošanas. Pirms sākam balsot veiksim izmēģinājumu balsojumu, lai pārliecinātos, ka tas darbojas. Sākam balsot. Has everybody voted? Vai visi nobalsojuši? Ja pārba, pārliecinieties, ja vēlaties balsot, ievietojiet kartiņas, pārliecinieties, ka tas darbojas. Redzu, ka vēl četri nav nobalsojuši. Jā, skaits ar vienu palielinās, jā, cilvēki arī ievieto kartiņas, tātad zinām, ka jūs esat ieradušies 78 cilvēki kopā. To izkundze jūs iekārt nestrādā. Nu, vienai personai nestrādā, viena persona nobalsojusi. Beidzam balsot. Tātad viss darbojas, viss kārtībā, varam sākt balsot. Garš balsojums. Cik daudz mums te to kompromisu? 22 daudz. Tie jums ir arī izdalīti, vienkārši lai tas viss iet uz priekšu ātrāk. Paldies referentiem par šo tekstu iesniegšanu. Vispirms 71. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturas atturas pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Nākamais, nākamajā lapusē. Simtu deviņdesmit septītais par, pret, atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 24. Par? Pret? Atturs pieņemts. 198. Par? Pret? atturas noraidīts. 199. par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 222. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, rādiet skaidrāk, kā domājat balsot, citādi es nevaru pārredzēt visu šo lielo telpu. 30. atkrīt, 223. par, pret, atturas, noraidīts, 224. par, pret, atturas, noraidīts, 225. par, pret, atturas, pārbaudīsim. 225. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Pārbaudīt vēlties labi. Sākam balsot. 31. Beidzam balsot. Pieņemts. 226. par. Pret. Atturs. Pieņemts noraidīts. 227. par pret atturs noraidīts. Budžeta kontrolas komiteja 14. par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti labi, ka pārbaudījām. Es atvainojos, kolēģi. 228. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 32. par. Es atvainojos, tas atkrita. 230. par. Pret. Atturs noraidīts. 231. par. Pret. Atturs pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Devītais kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais par, pret atturas pieņemts. Balsojums blokā no 109, par 198 un 273. Par, pret, atturas, noraidīts. 271. par, pret, atturas, mm, pārbaudīsim. 271. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamie atkrīt. Tālāk, 274. par? Nē, 274. atkrīt. 39. par? Arī atkrīt. 13. kompromis grozījums par? Pret? atturs pieņemts. Mm, šķiet nākamā lapa. Desmitā lapus manā balsošanas sarakstā. Mutiskais grozījums numur viens. Par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski. Pirmais mutiskais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Kopā kont 16 un kont 27. Par? Pret? Atturas noraidīts. 381. par? Pret? Atturas pārbaudīsim elektroniski. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 293. Nē. Vai mums par to jābalso vai nē? Nu, visai sarežģīti šeit paskaidrojam, vai mums jābalso vai nē, to it izpētīsim. Balsosim. Tomēr 293. 293 par, pret, atturs noraidīts. 294 ar mutisko grozījumu no autora par, pret, atturs pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48 par. Pret. Vēl vienreiz lūdzu celiet rokas. 48 par. Pret. Atturs pieņemts. 295 par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektronisku. 295. Has everybody voted? The vote is... Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 304. par, pret, atturas, pieņemts. 305. par, pret atturs noraidīts. 308. par pret atturs noraidīts. 307. par pret atturs pārbaudīsim elektroniski. 307. Beidzam balsot. Pieņemts. 308. par pret, atturas noraidīts. 309. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 309. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Vienāds balsu skaits par, vienāds par, nu, tikpat pret. 44 pret 64. 310 par, pret, atturas pieņemts. 312. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 312. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 313. 313. Par? Pret? Atturas Pārbaudīsim arī 313. sākam balsot. Nobalsojuši esat, paldies. Noraidīts. 314. Noraidīts. 50. par pret atturs pieņemts. 51. par pret atturs pieņemts.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 Beidzam balsot. 53. par. Mēs atvainojam, tas atkrīt 320. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim arī 320. Beidzam balsot. Norādīts. 54. Par? Pret? Atturs pieņemts. 23. par? Pret? Atturs pārbaudīsim elektroniski 323. Beidzam balsot. Noraidīts. 322. par. Pret atturas noraidīts. 55. par, pret, atturas pieņemts. 324. par, pret, atturas noraidīts. 325. par, pret, atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 324. Nē, es atvainojos 327. Par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. Par. Pret. Atturs pieņemts. 58. Par. Pret. Atturs pieņemts. 329. un 330. kopā par. Pret. Atturs pieņemts. 331. par. Pret. Atturs noraidīts. 332. par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 Konta 28 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 60. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 16. kompromisa grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 17. kompromisa grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 17. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Kont 39 par pret atturs pieņemts. 364. atkrīt 365. par pret atturs. Nu, pārbaudīsim elektroniski. 365. To. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts pieņemts. 372 par pret atturas noraidīts, 375 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 375. To. Beidzam balsot. Pieņemts. 378 un kont 42 kopā par pret atturas pieņemts. 43. konta par pret atturas pieņemts. Konta 44 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski kontu 44. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Kont 45 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 377. par pret atturs pieņemts. 378. par pret atturs pieņemts.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 Pieņemts. Kontu 49 par. Pret atturas pieņemts. 382 par. Pret. 382 pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 385. par, pret, atturas pie, pieņemts. 70. par, pret, atturas pieņemts. Tālāk pārējām pie 19. kompromisa grozījuma par, pret, atturas pieņemts. 20. kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 92. par pret atturs pieņemts. 93. un 94. 95. visi kopā par pret atturs pieņemti, noraidīti. 98. par pret atturs noraidīts, 97. par pret atturs pārbaudīsim, 97. sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 97. pieņemts. Devins astotais par pret atturs pieņemts. Devins devītais par pret atturs noraidīts. Simtais par pret pret atturs pieņemts. Trešais. Tā tad, eh, nē, mēs pārlicam uz 103. grozījumu. 103. par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturs pārbaudīsim. Sākam balsot par ceturto grozījumu lūdzu. Visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Ceturtais grozījums pieņemts. 109. grozījums par pret atturs pārbaudīsim. 109. sākam balsot. Ja visi nobalsojuši par 109. tad beidzam balsot. 109. noraidīts ar lielu balsu vairākumu. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. 111. un 172. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot par 111. un 172. abiem kopā. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot un grozējumi pieņemti. 6. un 20. aknē sevi labo priekšsēdētāju. 173. par pret atturs. Pārbaudīsim 173. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 174. par pret atturs. Noraidīts.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 pieņemts. 119. pār pret apturs pieņemts. Konti 4 un 120. abi kopā par pret apturs pārbaudīsim. Konti 4 un 120. sākam balsot. Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot un grozījumi pieņemti. 121. par pret atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim. 121. sākam balsot. Jūs druskuļi novēlot ceļot rokas, tāpēc arī jābalso. Vai visi nobalsojuši, kur to vēlējās izdarīt, tad beidzam balsot un grozījums pieņemts. 23. kompromiss par pret atturs pieņemts. Divpadsmitais par pret apturs pieņemts. 128. par pret apturs noraidīts. 129. par pret apturs pārbaudīsim. 129. sākam balsot. Beidzam balsot. Un grozījums pieņemts. 24. kompromiss par pret atturas. Lūdzu vēlreiz 24. ceļam rokas par pret atturs pieņemts. 135. un kont 7. kopā par pret atturs, pārbaudīsim šos abus grozījumus, sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot, un grozījumi ir pieņemti. 136. par pret atturs Es nesaprotu, kā balso sociālisti. Lūdzu, par 138 pārpret atturs. Pārbaudīsim elektronisku lūdzu. Visi nobalsojuši. Tad beidzam balsot. Pieņēmts. 138 par pret atturs. Pārbaudīsim. 138 sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts ar milzīgu balsu vairākumu. Neredzēju to. Labi. 139. par. Pret. Atturs pieņemts. 141. un 142. kopā par. Pret. Atturs noraidīti. 143. par. Pret atturs pārbaudīsim. 143. sākam balsot lūdzu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Un grozījums ir noraidīts. 144. par pret atturs pieņemts. 145. par pret atturs noraidīts. 146. par pret atturs noraidīts. 147. par pret pret atturs noraidīts. Tagad dalītais balsojums par 148. grozījumu. Pirmā daļa ar mutisko grozījumu, kurš par pret atturs noraidīts. Otrā daļa par pret atturs. Nē, mēs eh, nebalsojam. Nebalsojam par to. Tātad 149. Arī par to nav jābalso. Tad nākamais, par ko balsojam, ir konta 8. Ak, nē, tas jau ir iekļauts citā grozījumā, 2.19.23, 151. Par, pret, apturs, pārbaudīsim, 151. sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot, un grozījums ir pieņemts. 152 par pret atturs pieņemts. 153 par pret atturs noraidīts. 155 par pret atturs noraidīts. 25. kompromiss par pret atturs pieņemts. 163. par aknēm. Tad tas ir ar mutisko grozējumu. 163. ar mutisko grozījumu pār pret apturas pieņemts. 104. atkrīt. Atkrīt. 105. pār pret apturas. Lūdzu vēlreiz 105. saņem rokas par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums pieņēmts. 106. par pret apturs. Pārbaudīsim 106. arī sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Un 106. pieņēmts. Kont 10 par pret atturas noraidīts. 167. par pret atturas. Pārbaudīsim 167. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 108. par pret atturas. Pārbaudīsim arī 168. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 108. pieņemts. Tā tad tagad pārlecam uz 171. par pret apturs pieņemts. 176. par pret apturs noraidīts. 177. par pret apturs noraidīts. 178. par pret pret, atturs. Pārbaudīsim 178. elektroniski. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Galējais balsojums par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem personālais balsojums sākam balsot. Vai visi, kuri to ir vēlējušies darīt, ir nobalsojuši? Ja jā, tad beidzam balsot. Un ar milzu balsu vairākumu šis eh, komisijas priekšlikums ir pieņemts. Nedodaties uzreiz, nesteidzieties uzreiz projām. Mums ir vēl viens balsojums. Frunzuliks kungs, jūs vēlaties izteikties? Tas ir viens no uh, līdzreferentiem. Uh, Vispirms es vēlētos pateikties visiem tiem deputātiem, kur piedalās šīs dienas balsojumā. Ļoti svarīgs ziņojums unikāls ne tikai tāpēc, ka strādāja trīs uh, referenti kopā pirmo reizi Eiropas parlamenta vēsturē, bet uh, šis ir ārkārtīgi būtisks instruments Eiropas fonds ilgspēlīgai attīstībai, kuru Eiropas Savienība var izmantot dažādos veidos. Galvenokārt, lai palīdzētu Āfrikas valstīm, bet arī Austrum Eiropas partnerības valstīm. Ļoti būtisks uh, ārējās darbības instruments un tādējādi mēs vēlamies atbalstīt, veicināt un iedibināt attīstību ļoti daudzās jomās. Tas ir Eiropas parlamenta soft power rīks, un um, tas, ka mēs esam izvēlējušies piemērot šo rīku, ļoti skaidri parāda, ka Eiropas Savienība arī turpmāk būs būtisks spēlētājs pasaules arēnā. Paldies! Es esmu pārliecināta, ka pārējā referentam piekrīt, bet eh, tagad eh, mums ir jābalso par lēmumu uzsākt sarunas ar padomi. Lai tā tad uzsāktu trialogu sarunas, mums ir nepieciešams 72 balsis par elektroniski. Tā tad sākam balsot par sarunu uzsākšanu trialogu režīmā. Lūdzu! Vēl visi nav nobalsojuši. Lūdzu, balsojam! Ļoti būtisks balsojums, ja vēlamies uzsākt sarunas trialogu ietvaros, tad mums ir ļoti būtiski par to šobrīd nobalsot. Tātad lūdzu izmantojiet balsošanas mašīnu. Ļoti labi, labi. Tad pieliksim vienu klāt. Vai visi tagad ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Vairākums jā. Uzsākam trialogu sarunas. Sveicu visus trīs līdzreferentus. Ļoti liels trīs komitejas sadarbības eh, rezultāts un trialogs arī es ceru būs rezultatīvs. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka gan politiskās grupas, gan arī trīs komitejas ļoti labi sadalīs pienākums, lai jums jauks vakars, tiekamies citreiz.